Vēlējos pateikties visiem, kas piedalījās, vēlējos pateikties dalīkungam, ka viņš šeit sēdēja līdz pēdējai minūtē, vēlējos pa pateikties visiem, kas izteicās, visiem, kas klausījās, esam noslēguši darba kārtību un turpināsim darbu